Uh... Labrīt, kolēģi! Atsākam plenārsēdi. Man ir paziņojums saistībā ar IMCO komitejas uh, lēmumu sākt starp institūcijas sarunas. Uh, pirmdien, 11. martā, esmu, nesmu saņēmis pieteikums balsojumam parlamentam saistībā ar 69. pancē apakšpunktu, un līdz ar to sarunas var sākties. Un tagad sāksim ar eh, pirmo darba kārtības punktu, kas ir padoms un komisijas paziņojums klimata pārmaiņas. Vēlētos jūs informēt, kolēģi. Šajās debatēs nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra un netiks pieņemta arī zilās kartas jautājumi. Līdz ar to došu vārdu uh, Ministrē Čotas kundzē padomas vārdā. Labrīt! Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti! Es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par to, ka man ir iespēja izteikties padomas vārdā par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu. Mēs visi labi zinām, cik ļoti steidzami ir izaicinājumi, ar kuriem sastopamies sakarā ar klimata pārmaiņām. To apliecina dzīvīgās debatas gan parlamentā, gan padomē. Taču globāla e, rīcība šķiet nepietiekama, un to apstiprina IPPC īpašais ziņojums - globālā sasilšana par 1,5 e, Celsija grādiem. Eiropas Savienība ir gatava būt vadībā cīņā pret klimatu pārmaiņām tā, pilda savas saistības un pilnībā īsteno Parīzes noliegumu saistības, lai noturētu globālo temperatūru un nepieļautās palielināšanos virs eh, diviem grādiem. Tādēļ ir dažādos multilaterālos procesos jāstiprina cīņa pret klimatu pārmaiņām, ieskaitot aviāciju un transportu. Eiropas eh, Savienība eh, iespējams eh, tuvojas, lai sasniegtu mērķus, kas izvirzīti ciņā pret siltumnīca efekta gāzu emisijām līdz 20. gadam. Un Eiropas Savienība raugās arī uz mērķu sasniegšanu, kas ir nosprauts 30. gadam, proti emisiju samazināšanu par 40% salīdzinājumā ar 1990. gadu. Likumdošanas pakete klimata pārmaiņu apkarošanai ir darba rezultāts, kas aizsākās jau 2015. gadā un nesen nobeidzās ar um, intensīvām sarunām starp diviem līdzlikumdevējiem. Īpaši emisiju tirzniecības sistēmas normas tika pārskatītas, lai nodrošinātu nepieciešamo emisiju samazinājumu. Uh, Eh, rūpniecības un enerģētikas eh, sektoros, lai eh, varētu sasniegt mērķus 2030. gadam dažādās nozarēs, ieskaitot arī celtniecību, transportu un atkritumu apsaimniekošanu. Zemes izmantošanas un mežsaimniecības sektoros uh, arī ir jāraugās, lai nepalielināto siltumnīca efektu izraizošo gāzu izmēši. Atjaunīgo enerģiju izmantošanas palielināšana CO2 um, izmešu samazināšana no transporta līdzekļiem un florinātajām gāzēm, ir izvērtēts, ka šīs te politikas ietekmēs mūsu iespējas ja sasniegt izvirzītos mērķus. Robustu vispārējais pārvaldības notikumi, eh, par ko mēs vienojamies ES līmenī, nodrošinās konsekvenci starp dalību valstīm, lai realizētu ilgtermiņa klimata pārvaldības plānus, kā arī harmonizētu ziņošanu par progresu. Taču ir jādara vairāk, lai uh, varētu uh, sasniegt ilgtermiņa mērķus, kas tika izvirzīti Parīzē Eiropas Savienība iesniegs ilgtermiņa stratēģiju eh, saskaņā ar ANO konvenciju par, eh, ANO konvenciju par klimatu pārmaiņām, aicinot arī pārējās eh, puses iest, iesniegt savus ilgtermiņu plānus. Gan Eiropas padomu, gan Eiropas parlaments aicina komisiju iesniegt priekšlikumu stratēģijai ilgtermiņa stratēģijai, eh, lai samazinātu siltumnīca efektu izraisošās gāzes. Kā rezultātā 18. gada novembrī nā, komisija nāca klajā ar paziņojumu eh, Tīra planēta visiem. Tur ir pasvītrot nepieciešamību fokusēt diskusijas uz dažādiem veidiem, kā panākt klimata neutralitāti saskaņā ar eh, Parīzes vienošanos. Paziņojums jau ir apspriests ministru sanāksmēs, kas atbild par uh, vīdi, konkurētspēju un klimatu. Un uh, šī diskusija turpināsies uh, tur, tuvākajos mēnešos. Debats līdz šim ir parādījuši to, ka ir nepieciešama rīcība un ka ir svarīgi izstrādāt ES ilgtermiņa stratēģiju visaptverošā, holistiskā veidā. Padoma uzskata, ka transformatīva rīcība ir jāizvērš plašāk dažādos pārvaldības līmeņos, iesaistot nevalstiskos spēlētājus, pašvaldības, lai īstenotu ambiciozos mērķus un risinājumus uz vietas. Kas attiec uz ilgtermiņu stratēģiju, te ir jāņem vērā integrēt tie nacionālie eh, enerģētikas plāni, kas eh, ir jāsaskaņo ar ilgtermiņa stratēģijām. Vēlētos atgādināt, ka Parīzes nolīgums saprot, ka ir nepieciešams pārējais periods, lai uh, varētu uh, realizēt dažādos pasākumus klimata apkarošanai, un tie ir jārealizē uz vietām uh, tieši tur, tajās teritorijās, kuras klimata pārmaiņas skar visvairāk. Un tāpēc ir svarīgi saskaņot šīs stratēģijas ES un e, dalību valstu līmenī, neskatoties uz izaicinājumiem, lai veidotu klimatu pārmaiņām e, noturīgu ekonomiku, ir jāveid to jaunas nodarbinātības iespējas, piemēram, e, celtniecība, e, renovācijā un atjaunīgo enerģiju izmantošanā. Tehnoloģiskās inovācijas ir jāievieš visos eh, sektoros, zinātniskā pētniecība aicina samazināt eh, jauno tehnoloģiju izmaksas. Un ir nepieciešams eh, veicinošs satvers, kā ir mm, arī nepieciešams iesaistīt privāto finansējumu un dot pareizos signālus tirgumu, uh, mobilizējot finansējumu no visdažādākajiem avotiem. Lai varētu tālāk samazināt emisijas saskaņā ar ES saistībām, lai pilnībā īstenot Parīs nolīgumu, būs jāveido lielas pārmaiņas, jārealizē lielas pārmaiņas, izvēloties, kur īsti investēt, mainot mūsu patēriņa modeļus tuvākajām desmitgadēm. Uh, Mēs eh, raugāmies uz turpmākajām diskusijām par komisijas paziņojumu visaugstākajā politiskajā līmenī. Eiropas padome apspriedīs šo tēmu jau nākamnedēļ savā sanāksmē, lai izstrādātu un sniegtu vadlīnijas pār politiskajām prioritātēm un tālāko virzību. Balstoties uz to, padomu turpinās padziļināt debates par to, lai uh, varētu dot savu ieguldījumu procesa attīstībā. Mēs arī raugāmies uz augstu līmeņu pasākumiem, kas ir plānot starptautiskā līmenī šajā gadā, kas dos iespējas mobilizēt politisko gribu, lai varētu paaugstināt globālās ambīcijas, mm, kā tas tika te teikts IPPC ģenerāla sekretariāta samitā, lai eh, mēs varētu realizēt savus mērķus 2019. gada konferencē. Paldies, ministrs Konze, kolēģi! Atgādīju tiem, kas ieradās nedaudz vēlāk, nebūs zilo kartīšu procedūras un nebūs brīvā mikrofona procedūras. Un tagad es gribētu lūgt komisāru Kaņeti uzstāties komisijas vārdā. Lūdzu! Honorable members of the European Parliament. Priekšsēdētāji, Cienījamie deputāti, dāmas un kungi! Man ir liels prieks uzstāties šodien šajās prioritārajās debatēs par klimatu pārmaiņām. Jūsu rīcība un apņemšanās ir pievērsusi sabiedrības uzmanību tam, cik ātri nepieciešams rīkoties. Un tā kā um, eksperti ziņoja, mums ir jārīkojas steidzam un jau šobrīd. Politiskā griba ir absolūti izšķirīga šajā ziņā. Uh, Šajā gadā, kad notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas, mums ir jāraugās, lai saprastu, ko vēl ir iespējams darīt. Eiropā mēs varam priecāties par to, kas jau ir eh, sasniegts. Un priekšvēlēšana kampaņa ir lieliski iespēja pateikt mūsu pilsoņiem, kas jau ir sasniegts, un katra politiskā eh, partija var arī eh, izteikt savu nostāju nākotnē. Bet iespējams, ka lielākā daļa pilsoņu joprojām nezina, ka esam pieņēmuši jaunu likumdošanas ietvaru 2030. gadam. Un to nebūtu izdevies panākt pateicoties šī parlamenta deputātu apņēmībai un rīcībai. Un tagad šī te klimata pārmaiņu rīcības programma ir spēkā. To uzsāk Junkers pirms gandrīz pieciem gadiem. Un Eiropas klimata un uh, tīras enerģijas likumdošanas īstenošana ļaus mums samazināt uh, mūsu CO2 izmešus 2030. gadam, uh, salīdzinot, tātad par 25% salīdzinot ar 1990. gadu. Bet mēs varam uh, panākt vēl vairāk, un to ir iespējams panākt pateicoties nesen pieņemtajiem jaunajiem uh, likumdošanas projektiem. Mūsu mēķis samazināt izmešļu līdz 2030. gadam um, ļaus to panākt. Tas parāda arī pilsoņiem, ka klimata pārmaiņas un tīra enerģija ir mūsu prioritātes un ka mēs tik tiešām progresējam šajā ziņā Eiropas Savienībā un ka Eiropas Savienība uzņems vadošo uh, lomu pasaulē. Šobrīd ir pienācis arī laiks paraudzīties uz priekšu, tātad uz laika posmu pēc 2050. gada. Mums būs jāmaina savu politiku pēc 2030. gada, un to mums izdosies panākt tikai dziļi pārveidojot mūsu ekonomikas attīstības modeli, tātad nodrošinot klimata neutralitāti un caurskatāmību un eh, skaidrību mūsu pilsoņiem. Tikai tā pilsoņi eh, mūs atbalstīs, un tāpēc pagājušā gada novembrī komisija pieņēma uh, komunikē uh, tīra planēt visiem. Lai nodrošinātu neitrālu no klimata viedokļu, tātad neitrālu ekonomiku. Komisijas vīzijas mērķis ir noteikt skaidru attīstības kursu klimata pārmaiņu jomā, lai panāktu arī Parīzes vienošanās mērķu sasniegšanu. Mēs esam izstrādājuši vairākus scenārijus, eh, lai samazinātu izmešus līdz 2050. gadam, mainot enerģētikas eh, tehnoloģijas. Nu, bet ir skaidrs arī, ka ar to eh, nepietiks, lai sasniegtu mūsu mērķus, un komisija grasās um, strādāt pie tā, lai samazinātu izmešus vēl vairāk līdz 2050. gadam. Tāpēc mēs attīstām divus scenārijus, kas nodrošina klimata neutralitāti. Vispirms koncentrēties uz tehnoloģijām, un otrkārt strādāt pie aprites ekonomikas un um, strādāt pie um, patērētāju um, pieredumu maiņas. Un mums, protams, ir jācenš ne tikai aizsargāt vidi, bet arī modernizēt ekonomiku, lai tā varētu darboties ilgspējīgi nākotnē, lai piedāvātu pilsotņiem labāku uh, dzīves līmeni. Tāpēc mums ir jāinvestē um, labākā ekonomikā, ekonomikā, kas piedāvā uh, vietēja mēroga augstas kvalitātes darba vietas, un es priecājos par to, ka Eiropas parlamenta pieņemtajos dokumentos ir apstiprināta šī vēlme. Un ceru, ka tā tas būtu arī uh, balsojumā rīt plenāra sēdē. Uz mums gulstas milzīga atbildība parādīt, ka mēs uzņemamies vadošo lomu un pierādīt to, ka klimata neutralitāte ir iespējama, bet arī, ka tā paver milzīgas iespējas no ekonomiskā viedokļa. Un tāpēc mums ir nepieciešams atklātas un iekļaujošas debats, iesaistot pilsoņus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai mums būtu kopīgi izpratni par to, kā tas nākotnē ir jādara. Kopā ar savu komandu jau esmu strādā, sācis strādāt, lai uzsāktu publiskās debatas un aicinu jūs visus uh, strādāt pie šīm debatēm par mūsu vīziju pēc 2050. gada. Tik tiešām ir pienācis laiks runāt par šo jautājumu, un mēs jau ciešam no klimata pārmaiņu sakām. Mums ir grūti iztēloties, kāda planēta izskatīsies 2050. gadā, un jaunie eh, pilsoņi, kas iziet ielās, lai izteiktu uh, savu nostāju, uh, ir gatavi mainīt savu dzīvi pēc 2050. gada. Mums ir jāuzsāk pārmaiņu process un jādara tas steidzami, daudz steidzamāk nekā šobrīd. Mums ir atlicis ļoti maz laika, lai stabilizētu klimatu pārmaiņas un sasniegtu Parīzes vienošanās mērķus. Mēs, mums vēl ir laiks, bet mēs nedrīkstam uh, kavēties. Un mums ir jārīkojas tagad, mums ir pienākums rīkoties. Un mēs esam sapratuši arī uh, kā tas būtu jādara. Mēs esam analizējuši un sapratuši, kā Eiropa var panākt neutralitāti no klimata uh, viedokļu. Mums ir jāsadarbojas arī ar citām valstīm pasaulē. Mums ir jāieklausās tajā, ko vēlas uh, lielākā daļa pilsoņu, īpaši jaunā paudze. Mums ir jāvienojas par tādu Eiropu, kas būtu neitrāla no klimata viedokļa pēc 2050. gada un balstoties uz to ir jāpieņem attiecīgie lēmumi. Lielas paldies priekšsēdētāji! Paldies, komisāra kungs, un tagad eh, turpināsim ar runātājiem no politiskajām grupām. EVP grupas vārdā četrām minūtēm Pēters Līza lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs, cienījamie kolēģi! Iepriekšējais eh, bundeskanclers Helmuts Šmits vienmēr ir eh, pēd, eh, paudis savu vīziju par to, ka nepieciešami paredzēt nākotni. Un nākotni mums ir vajadzīga, vīzija, nākotnes vīzija ir vajadzīga arī Eiropā. Un šeit eh, komisija ir paudusi uh, savu klimata neitrālo vīziju, un tas ir labi, ka šo vīziju atbalsta fakti un uh, scenāriji. Viedoklis ir skaidrs, mums ir jārada jaunas darba vietas un jāpanāk izaugsme, cenšoties panākt šo mērķi. Un Eiropas eh, skolēni un jaunieši ir izgājuši ielās aizsargājot, eh, aizstāvot klimatu. Un ja mēs pieņemsim šo rezolūciju un izteiksim atbalstu klimata neutralitātei, es domāju, ka tas būs mūsu panākums. Taču, eh, lai skolēniem nebūtu jāiet ja demonstrācijās tālāk, un lai viņi varētu apmeklēt uh, savas uh, skolu nodarbības, mums ir jāpastrādā cītīgāk, un darbs padomē varbūt būs sarežģītāks kā parlamentā, lai rāta, lai uh, padomu beidzot sakustētos, virzītos uz priekšu, un mums pamatīgi jāpārdomā, ko mēs darām. Mēs diezgan kritiski esam noskaņotu, no, noskaņot pret to, ka mēs tiešām uh, vienosimies par 25% mērķi. Jā, mērķis, protams, ir labs, bet man ir bail, ka dalība valstis padomē nemaz nevēlas eh, klimata neutralitāti. Un parādās tādi argumenti, kuriem vispār nevajadzētu parādīties. Nu, tā kā mēs esam panākuši noteiktu uh, kompromisu starp politiskajām grupām un rītdien par to būs jābalso. Jā, uh, just transition vai klimata neutralitāte ir ļoti svarīga. Mums ir jāpalīdz uh, nomaļākiem reģioniem, energo um, ietilpīgām industrijām ir. Uh, jāpalīdz panākt eh, CO2 izmešu ierobežošanas mērķi. Piemēram, eh, metalurģijā jāspēj ražot tērauds bez CO2 izmešiem. Nu, šī ir tēma un uh, par tehnoloģiju atbalstu Eiropas Savienībā. Cienījamās dāmas un kungi, Es esmu arī manā vēlēšana apgabalā esmu aicinājis studentus, kas ir gājuši demonstrācijās, uz diskusiju. Un viņiem, un šī diskusija notiks šajā pēcpusdienā, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs sāktu dialogu arī ar uzņēmējiem, jo uzņēmēji apgalvo, ka mēs vienkārši nevaram atļauties to, ko no nu mums prasa Mums ir tomēr jādarbojas eh, kopā. Mēs esam kā piemērs pasaulē, ja vēlamies būt eh, klimat neitrāli, taču, eh, ja pārējā pasaulē netiks ievērot šie paši principi, nu, tad mēs gal galā varam zaudēt darba vietas, mēģinot sasniegt šos klimata mērķus. Un ja mēs pieņemsim rezolūciju bez būtiskām eh, izmaiņām, tad būsim sasnieguši savu mērķi. Paldies, Līdz kungs. Tagad es un D grupas vārdā Bulman kungs. Lūdzu, jums vārds. Cienījamie kolēģi, mums šodien ir viesi 60 jaunieši no 20 valstīm. Viņi ir tribīnēs, un mēs viņus silti sveicinām jo viņi ir lieliski un viņi pārstāv jauniešus, kas iesaistījušies klimata kustībā. Visiem parlamentāriešiem ir eh, nevienmēr iznāk eh, stikties ar jauniešiem savos vēlēšana apgabalos, bet tāda iespēja šodien. Grēta Thunberga bija tā, kas sāka šo kustību. Viņa uh, eh, uzsāk streiku pie, uh, vai piketu uh, pie Zviedrijas parlamenta ar plakātu, bet šodien tā ir sociāla kustība. Simtiem tūkstošu jauniešu vairāk kā 70 valstīs, 700 pilsētās iziet ielās šīs kustības uh, ietvaros piekdienas nākotnē. Tā ir sociālā revolūcija, kura ir aizsākusies visur. Un, cienījamie kolēģi, mums politiķiem, mums parlamentāriešiem ir pienākums būt daļai no tā. Esmu par to cieši pārliecināts. Un vēl kāda lieta. Es domāju, ka. Šiem jauniešiem būtu jābūt šeit mūsu vietā un jārunā ar mums, Viņiem būtu jānāk klajā ar savām prasībām, viņiem būtu jāuzdod mums jautājumu, un mums būtu jāspēj atbildēt. Un arī tāda bija dažu grupu e, ideja - uzaicināt viņus un šodien runāt. Bet, diemžēl, nevarējām panākt vairākumu atbalstu priekšstādētā konferencē. Man žēl, ka konservatīvie un liberāļi un galēji labējie atņēma mums šo iespēju izvērst atvērtas debatas šodien. Unfortunately. Diemžēl. Atkārtā, disk, atklātā diskusija ar jauniešiem tika bloķēta. Uh, Bet jaunieši tāpat katru nedēļu iziet ielās. Varbūt kādreiz eh, mēs eh, labāk varēsim rīkoties. Grupas, kas to atbalstīja, sociālisti un demokrātis goja grupa zaļie, uzaicināja jauniešus uz mūsu grupas sanāksmēm. Mēs viņus uzklausījām, mēs gribējām zināt, tiešām, eh, kas ir tas, ko jūs vēlaties. Un atbildi bija pilnīgi skaidra Eh, tas bija aicinājums rīkoties. Ir pienācis pēdējais laiks kaut ko darīt. Tā kā lūdzu neatlieciet un nesniedzat lētas politiskās atbildes, nekavējieties vairāk, jo jums ir darīšana ar lielāku apdraudējumu cilvēces vēstu, vēsturē. Un jauniešiem ir taisnība, jo viņi vēlas dzīvot bez bailēm, viņi grib sev nākotni, nākotni savām ģimenēm un uh, dzīvi bez iznīcības. Un mēs vēlamies šiem jauniešiem, e, un šie jaunieši, e, gribas teikt, nepietiek ar to, ka mēs te tikai smaidam un izliek, kamies, ka mēs viņus uzklausām bez jebkādas eh, rīcības, bez sekām. Eh, se, eh, rīcība ir jāmaina, ja mēs gribam uh, glābt šo planētu un ja mēs gribam nodrošināt, ka visi, visiem uz šīs planētas būtu nākotne. Un mana frakcija tāpēc ir teikusi, ka Mēs to esam apstiprinājuši ar mūsu politisko uh, programmu, un mēs stāvam ciet kā klients par savu programmu, lai uh, turētos pie ilgspējīgas attīstības mērķiem, ko izvirzījis ANO. Te nav eh, nekādas diskusijas par to, vai mums var būt ražošana bez vidas principiem. Nē, mums nevar būt uh, Eh, vīdes principi bez sociālām sekām. Un faktiski ir jāpanāk tas, lai visiem cilvēkiem būtu kāds ieguvums no nākotnes, lai mums būtu tāda nākotnes sabiedrība, kādu mēs visi vēlamies. Ekoloģija nav domāta tikai dažiem laimīgajiem. Jo, ja kaut kur zūd arī eh, darba vietas, tad mums ir jāveido sociālā politika, reģionālā politika, lai to kompensētu. Uh, Mums ir jāsaka, ka ir svarīgi nodrošināt taisnīgumu. To apstiprināja Makrona kungs ar savām mācību stundām. Mums ir vajadzīga šī transformācija, bet mums vajadzētu uh, realizēt uh, eh, vīdas mērķus, neaizmirstot par sociālajiem aspektiem un jānodrošina laba sociālā nākotne. Un ja mēs gribam veiksmīgi transformēt savu industriju un nodrošināt to, ka šī zeme varēs turpmāk pastāvēt, izmantojot savus dabas eh, resursus. Es esmu dzirdējis, ko teica Līs kungs, ko teica komisija, ja viņi patiešām ir iesaistījušies eh, šo mērķu sasniegšanā, bet Viss tas ir vienkārši, ja mēs esam apņēmības pilni to darīt. Un tad mums tas ir jādara jaunajā uh, pilnvaru periodā. Tad mums tas ir jādara reāli. Mums ir tiešām jārealizē ilgtspējīgas attīstības politika. Un jauniešiem vēlos teikt, turpiniet cīnīties, es esmu ar jums. Uh, thank you, Mr. Bulman. Paldies, Bulman kungs. Uh, priekšsēdētāji un arī savā vārdā vēlos teikt, ka arī nākamajā parlamentā mēs varam šeit arī plenāru sēdē noteikti organizēt debatas ar uh, jauniešiem. Lielais vairākums, domāju, atbalstīs šo iniciatīvu. Un arī, jo, ja birojas to būtu skatījis, es to noteikti varētu atbalstīt. Un nekā ir vārdā tagad Višņevskas kundze, pusotra minūte, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas kungi deputāti. Pārīzes vienošanās uh, uh, mums ierāda ceļu uz uh, tīru vidi, emisiju samazināšanu. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, bet sniedz arī jaunas perspektīvas. Uh, Te ir eh, jāinvestē inovācijās un zinātnē, ir arī jānodrošina atbalsts visiem tiem reģioniem, kuriem ir jāpārveidojas, īpaši reģioni, kas, eh, kā mans reģions Silēzija, daudz izmanto ogles. Esmu pārliecināta, ka arī sociālistu un ēlda atbalstīs manu rezolūciju, kur mēs runājam par taisnīgu pāreju, kur neviens netiek atstāts novārtā. Uh, kur netiek izslēgtas dalība valstis, arī kur enerģija galvenokārt veido ogli, ogles. Tā tas ir arī Polijā. Uh, um, tie ir 80% un Francijā tikai 2% ogles. Ja mēs vēlamies nonākt pie tīras uh, vīdes, ir jāatbalsta valstis, kuras daudz savā ekonomikā izmanto ogles. Pārējai ir jābūt taisnīgai, vienlīdzīgai, ir jāatbalsta ogļu reģ reģioni. Pretējā gadījumā uh, Mēs eh, te vienkārši smaidām un runājām eh, jaukus vārdus attiecībā uz jauniešiem. Mēs zinām, ka jaunieši ir eh, gudri, viņi zina, ko nozīmē enerģētiskā izslēgšana, enerģētiskā nabadzība, trūkums. Tādēļ ir demonstrācijas Parīzes ielās. Es aicinu visus atbalstīt manu rezolūciju. Tagad vērts Gibrandī kungam uz divām minūtēm, Aldi vārdā lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Šodien ir tiešām īpaša diena. Ne tikai mm, būtiski nākamā paudze klauvē pie mūsu durvīm, viņi raugās uz mums un skatās pār mūsu pleciem, vai mēs. Uh, rūpējamies par viņu nākotni un arī par bērniem runājot. Skaidr, skaidrs, ka mēs iznīcinām pašlaik tieši viņu nākotni, bet vai mēs to apzināmies un vai mēs attiecīgi arī rīkojamies, baidos, ka atbildi ir nē. Ne tikai klimata jomā, bet arī sistemātiski iznīcinot dabu. Eiropas Savienība nesasniegs savus biodaudzveidības stratēģijas mērķus, nec komisija, nec arī padomu pieņēmus kādus pasākumus, uh, lai šo tendenci mainītu. Bet tagad par klimatu. Jā, mums ir pieņemta vajadzīgā likumdošana, jā, mēs palielinām Eiropas Savienības budžeta daļu, kas ir atvēlēta klimata izmaiņām, bet vai ar to pietiek? Nē, mēs to visu zinām. Mums ir jāiet uz 55% mērķi 2030. gadā, tas ir skaidrs. Taču mums ir arī jārīkojas citās politiskās jomās un šajā sasaukumā. Uh, Diemžēl mēs redzam, ka mēs pieviļam nākotnes paaudzes. Mēs balsojām par ilgspējīgām finansēm. Es eh, baidos, raugoties uz labējo flangu šajā plenā, eh, sēd zālē, ka esam eh, mazinājuši ambīcijas, un tas tomēr ir ļoti svarīgi, jo uh, cilvēku rīcība sāks ar investīcijām. Mēs uh, varam aplaudēt katrai zaļai investīcijai, taču tam nav nekādas jēgas, ja mēs arī citas investīcijas nepadaram zaļākas. Nu, tas ir kā cīnīties ar vēdzirnavām. Mēs uh, varēsim gūt panākums tikai tad, ja visas investīcijas ir orientētas uz vidi un ir zaļas. Priekšsēdētāji, Ehm, nākamā paudze sēž tur augšā un mūsu rīcībā ir ierobežots laiks. Pēc dažiem gadiem viņi sēdēs šeit. Un Izvairīsimies no tā, ka mēs sēdēsim tur augšā un ar kaunu noskatīsimies, kā viņi mēģina te saslaucīt mūsu saražotos eh, mēslus. Kolīgi, uh, now, uh, Paldies! Un tagad uh, Ekot kungs uz divām minūtēm zaļo vārdu lūdzu. Paldies! Paldies par debatēm! Jā. Ir pienācis laiks atvainot par klimata izmaiņām, bet es domāju, ka daudzi, kas ir šeit, jau ir noguruši. No tā, ka jā, mēs gribam pateikties jums par to, ka esat ieradušies šeit un paldies, ka mums uh, pateicāt to un to. Viņi negrib mūsu pateicības vārdus, viņi grib, lai politiķi rīkojas. Desmit gadus atpakaļ es devu ierados šajā Eiropas parlamentā. Nācu no zinātniskās pasaules, sāku strādāt politikā, jo es redzēju, ka politiķi nerīkojas. Uh, nestrādā, un es zināju, ka ir jārīkojas. Piedodiet, komisārkungs, piedodiet padome. Jūs runājat par 2050. gadu. Ja es uh, skatos, kas notiek ielās, demonstrācijas, es neredzēju, ka tur kāds prasa, mēs gribam 2050. gadu vīziju. Nē, ko viņi prasa, mēs gribam tagad lai jūs rīkotos. Mums ir jādara, kā Eiropai, daudz vairāk. Mums ir jāpalielina savas ambīcijas tagad. Un, bet tagad jūs runājat, nē, nē, mēs runāsim par ilgtermiņa stratēģiju, Līza kungs. Jūs sakāt, nē, nē, vispirms būs ilgtermiņa stratēģija, nerunāsim tik daudz par rīcību, jo iespējams, ka varbūt tas uh, pamodinās dažas valstis. Nē, mēs te runājam par klimata krīzi, mēs runājām par rīcību. Is... Un viens no lozungiem ir tāds, ja klimats būtu banka, tad jā, tā jau tagad tiktu izglābta, būtu izglābta. So also, really... Nu lūk, ir pienācis laiks darīt vairāk. Un Jā, tas ir tas, ko mēs šeit redzam, šīs klimata demonstrācijas ielās, ne tikai streiki, kur piedalās jaunieši, bet, piemēram, Amsterdamā svētdien 40 tūkstoši cilvēku bija ielās Briselē, 70 tūkstoši cilvēku gāja ielās, lai prasītu konkrētu rīcību. Tā ir sociāla kustība, sociāla kustība, un mēs nevaram viņus pievilt. Viņi prasa no Eiropas darīt vairāk. Ja jūs gribat runāt par Eiropas nākotni, tad Šī ir Eiropas nākotne. Eiropas nākotne ir zaļas darba vietas. Un te vēršos pie Pētera Līza vēlreiz, kad jūs runājat par nākotnes darbiem. Jums ir jārunā par zaļo pārēju. Citi reģioni pasaulē Citi reģioni pasaulē investēs. Raudzieties uz Kaliforniju, skatieties, kas notiek arī Indijā, saules enerģijā, Ķīnā, transporta nozerē. Viņi kustās, jā, bet jūs Vācijas industrijā vairāk uh, investējat elektrības transport, elektriskajos transportos Ķīnā un nevis Vācijā. Jūs atbalstat viņu politikas un nemainat savējās. Lūk, mums ir jādara vairāk Nu, nav jārunā tikai par mērķiem. Tas ir labi, jā, ka cilvēki ir aizkaitināti, jo tās ir īstās debātas, jo visi te runā par to, ka jā, mēs darām vienu to pašu, mums ir vieni mērķi, bet o, šis norāda, ka tas tā nav. Ja mēs ejam tālāk par mērķiem, tad pēkšņi redzam, ka ja fosilās industrijas uh, intereses aizsargā labējā uh, parlamenta puse. Kā kolēģis teica par finansēm, uh, Jā, mēs sakām, labi, nerunāsim par negatīvo finanšu ietekmi, runāsim tikai par nelielo šo zaļo kaktiņu, par lauksaimniecību. Arī mums nav izdevies eh, lauksaimniecību zaļināt. Arī transportā mēs uh, esam iekavējuši uh, un par arī mūsu investīciju klimata mērķiem tie nav sasniegti. Rītdien būs pirmais balsojums par augstāku, lielāku mērķi, bet pēc šīm Eiropas parlamenta vēlēšanām ir jārīkojas konkrēti, jo ir laiks rīkoties un vairs nav ko runāt. Thank you. Thank you, Mr. Aykut. Now... Paldies. Un tagad guvē vārdā pusotru minūtu Balens kundze. Kolēģi, Grēta Thunberga nevarēja uzstāties šeit parlamentā, un viņai tas tika liekts, un mēs redzam, ka mēs esam pievīluši viņus arī klimata izmaiņā. Mēs uh, neesam uh, atbilstīgi līderi daži šeit ir. Uh, satraukti par to, ka jaunieši neies skolās un nevis, ka mums ir tikai dažas gadi atlikuši, lai atrisinātu šo problēmu. Jau tagad mērķi neatbilst zinātnes prognozēm, divi grādi vairs nav aktuāli. ICP ziņojums norāda uz to, ka mums ir jāpaliek zem 1,5 grādiem, ja gribam izvairīties no klimata katastrofas. Tātad bezprecedenta izmaiņas ir tās, kas mums ir nepieciešamas, ātras izmaiņas, bet tas nav atrodams šeit kopīgajā rezolūcijā. Mēs uh, Mēs neesam vispār par tuvu tam, kas mums ir jāizdara. Šis nav politiskais kompromiss. Mums šeit ir jāseko zinātnēji. Ja rītdien neatbalstīsiet grozījumus, kur tiek aicināt Eiropas Savienību samazināt emisijas par vismaz 55%, tas nav ne tikai apvainojums aktīvistiem, kas uz mums raugās uh, šeit no tribīnēm, bet mēs tādējādi viņiem pasakām, ka viņu nākotnē nav nozīmes. Kolēģi, ir, uh, lai, lai pienācis laiks būt atbildīgiem. Un tagad FDD vārdā. Vienu minūte Evī Kundze. Paldies, priekšsēdētāji, gudētie kolēģi. Jā, nu. Mēs o, zinām, kā jaunās paaudzes cīnās par savu nākotni. Mēs zinām, ka māja deg, un mēs zinām, ko tas tagad nozīmē. Un ir ļoti daudz dažādas atbildības arī pasaules līmenī, taču mēs Eiropā esam darījuši pietiekami, lai garantētu nākotni šai planētai, lai būtu um, nulle emisiju pāreju gan ražošanas patēriņu jomā. Vai mēs esam darījuši pietiekami? Es nedomāju nedomāju, ka mēs esam to paveikuši. Ar visiem šiem pasākumiem nepietiks, lai samazinātu uh, emisiju sasniegtu mērķus. Aicinu komisiju un padomu ir jāpieliek punkts taupības politikai, nevar ierobežot investīcijas atjaunojumos enerģijas avotos. Tieši šīs investīcijas ir vajadzīgas nākotnē, arī ir jāpieliek punkts parādam un arī stabilitātes izaugsmas pakts ir jāmaina. Rīt būšu kopā ar jauniešiem un demonstrēšu. Paldies NF vārdā, Melāns kundze. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Klimata pārmaiņas rada problēmas visiem planētas iedzīvotājiem, tāpēc eh, mums ir jārisina šī problēma pēc iespējas ātrāk, un lai mēs rīkotos efektīvi, mums ir jāsaprot, eh, kā tas sasauc ar vairākiem fenomeniem. Vispirms, pirmais, milzīga atbilstība gūstus uz cilvēkiem pašiem, pēc tad, kad mēs esam centušies ilgstoši domāt tikai un vienīgi par ražīgumu, mums ir jādomā par citiem aspektiem. Un Otrkārt, eh, klimata pārmaiņas ir tikušas pierādītas, eh, temperatūras ir palielinājušās par četriem grādiem, ūdens līmenis ir pacēlies un cilvēks ir atbildīgs par to. Mums ir jācenšas tagad tikt galā ar aizkavēšanos Eiropas Savienībā, ņemot vērā jauno. No to, ka jaunās tehnoloģijas nav tikušas ieviestas. Mums ir jāizbeidz ar šo brīvo tirzniecību, mums ir jābeidz padarīt ūdeni, gaisu un citus resursus par tirgus preci. Mums ir jādomā arī par pārtiku, par mājokļiem, un mēs nevaram pieļaut uh, cilvēku aplikšanu ar nodokļiem. Mums ir jābeidz ar dogmatismu un jāsāk rīkoties. Runātāji tiek pārtraukta. Tagad esam izsmēluši runātājus sarakstu, saka priekšsēdētājs, un vārds tiek dots eh, komisāram Kaņētis kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Vēlos pateikties visiem deputātiem par viņu uzstāšanos, ambīcijām un spēju arī ieklausīties jaunos cilvēkos, bet runājot ar jauniem cilvēkiem, mums ir jārunā skaidru valodu. Mums teikt, ka komisija nav rīkojusies klimata pārmaiņu jomā pēdējo piecu gadu laikā, Tas gluži vienkārši nav taisnīgi. Šo piecu pēdējo gadu laikā um, klimata pārmaiņu jomā ir noticis vairāk nekā jebkad. Parīzē mēs vienojāmies par pirmo saistošo līgumu. Eiropas Savienībā ir jācenšas īstenot šo līgumu, un vispirms mēs esam panākuši vienošanos nosakot mērķus, kas ir nepieciešama, lai apturētu klimata pārmaiņas. Mums ir jāizteno visu likumdošanu ar šī parlamenta atbalstu. Jā, jūs, protams, esat palielinājuši savu ambīciju līmeni, un par to es pateicos eh, visām parlamenta politiskajām grupām. Ja atjaunīgo enerģijas avotu jomā, CO2 jomā, eh, citās jomās, jā, jūs esat pastrādājuši lieliski. Mēs esam uz pareizā ceļa. Un komisija no savas puses saka, ka ka 2030. gadā ir paredzēts pārskatīt mūsu politiku, un mēs pārskatīsim savu kursu. Jauni cilvēki saka, ka viņi vēlas, lai uh, tagad mēs steidzīgi rīkotos, un tieši to arī piedāvā komisija savā komunikē. Mēs cenšamies sasniegt klimata neutralitāti līdz 2050. gadam, un tas ir eh, desmit gadus ātrāk nekā uh, tie mērķi, eh, kurus pieprasa eh, zinātniskās aprindas. Jā, protams, uz eh, attīstītajām valstīm milz, gūstas milzīga atbildība, tam es piekrītu, bet šobrīd situācija ir tāda, mums ir likumdošana, mums ir pārskatīšanas klauzulas, un ar to, protams, nepietiek, un uz nākamo parlamentu, uz nākamo komisiju gūsies milzīga atbildība, un mums būs nepieciešama ambici, ambicioza politika, jo, protams, jūs visi uh, piekrītat, ka mums ir jāpalielina ambīcijas, bet ja mēs negūstam atbalstu pamat, padomē, tad mums neizdosies eh, sasniegt mūsu mērķus līdz 2050. gadam. Ja mēs būsim uh, sasnieguši šo mērķi, tad, protams, bet ja ne, mums ambīcijas būs jāpalielina vēl vairāk. Un mēs nevaram tikai un vienīgi domāt par uh, priekšvēlēšanu kampaņu. Jaunie cilvēki klausās mūsos, rūpniecības pārstāvi klausās mūsos, mums ir nepieciešams nopietnas ambīcijas. Mēs nevaram neko sasniegt, ja pilsoņi neiesaistās. Mums ir nepieciešama partneri, mums ir nepieciešams, lai pilsoņi piekristu tām pārmaiņām, kuras mēs piedāvājam. Tā ir revolūcija. Es apzinos, ka tas, ko komisija piedāvā, ir ļoti ambiciozi. Tas attiec uz visiem um, ekonomikas sektoriem. Tas ir kas vairāk nekā rūpnieciskā revolūcija. Tātad šobrīd mums ir iespēja rīkoties atbilstoši jaunu cilvēku prasībām, un mēs esam pieņēmuši ambiciozus eh, attīstības trajektorijas, kas, eh, bet par to ir jāvienojas vēl arī padomē un parlamentā. Jā, mums ir jārēģē uz jauniešu prasībām, uz uh, rūpniecības pārstāvu prasībām, uz inženieru un citu pārstāvu prasībām. Enerģētikas pārmaiņas un uh, klimata pārmaiņas uh, tiks apturētas tad, ja um, visi uzņemsies savu atbildības ārtavu. Jo pretējā gadījumā mums būs tikai un vienīgi kampaņa pēc kampaņas arī nākotnē. Lielas paldies! Paldies, komisāra kungs! Un tagad vārds ministrei padomas vārdā. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, jau atkal vēlos pateikties jums par šīm vērtīgajām debatēm, par jūsu uh, komentāriem un pateicos arī jauniešiem, kas ir šeit skatītāju galerijā. Eiropas parlamentam un padomēji ir līdzīgas bažas par šo jautājumu, tāpēc ir izšķirīgi domāt par to, kā mēs varam pārveidot savu ekonomiku tādējādi, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku nākotni mūsu videi, pilsoņiem, uzņēmumiem un rūpniecībai. Eiropas Savienība ilgstoši ir bijusi vadošajā lomā klimata pārmaiņu jomā un arī turpmāk tā ir jāuzņems vadošā loma ar savu piemēru. Rumānijas prezidentūras laikā padoma turpinās darbu pie visiem aspektiem, kas ir saistīti ar komisijas piedāvāto vīziju, lai nodrošinātu skaidru, uh, konsekventu rīcību, kas atvieglot turpmākās sarunas. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Thank you, Madam Minister. Uh... Paldies, ministrs kundze, cienījamie uh, kolēģi, dāmas un kungi! Esmu saņēmis deviņus rezolūciju priekšlikumus šo debašu noslēgumā. Viens no Rūpniecības un pētniecības komitejas jom, viens no vides uh, komitejas, viens no EFTD grupas, viens no zaļo grupas, viens no S&D grupas, viens no ALDE. EKR, vēl viens no EPP grupas un vēl viens no GOE grupas. Tātad kopumā mums ir deviņi rezolūcija priekšlikumi. Līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu. Balsojums ir paredzēts rīt, un tagad uz pāris minūtēm jāpārtrauc plenārsēde. sēde jo nākamo jautājumu sāksim izskatīt pulksten desmitos. Gaidām šeit ierodamies Barņiekungu un citus kolēģus. Atvainojos visiem, paldies par to, ka bijāt tik disciplināti. Šīs bija lielisks debatas. Un liels paldies vēlreiz jauniešiem, kas bija kopā ar mums. Un es ceru, ka šie uh, spēcīgi izteikumi tik tiešām būs iedrošinājums turpmākajam darbam. Tātad pārtraucam plenāru sēdi līdz pusdien desmitiem. Paldies!